Vēl vicepriekšsēdētājs saskaņā ar 17, 17 un 20 reglamenta pāntu. Esmu saņēmis uh, sekojuši kandidātu vārdus. Fabio Masimo Castaldo un tika piedāvāta arī Anelija Jatenmāki kundzes kandidatūra. Arī viņa ir piekritusi savai izvirzīšanai. Kandidāti man ir paziņojuši, ka viņu kandidatūras ir izvēlēts ar viņu pašu piekrišanu, un e, vēlēšanas notiks balsojot elektroniski aizklātā veidā. Lai jūs labāk varētu iepazīties ar balsošanas sistēmu, sākumā būs uh, tests, būs tāds pārbaudas balsojums. Tātad. Uh, Sākot balsojot, jūs redzēsiet savā ekrānā, par ko tiek balsots, tātad tur um, parādīsies kandidātu vārdi un lūdzu atzīmējiet to kandidātu, par kuru vēlaties balsot, uh, spiežot zilos taustiņus, ko var redzēt labajā pusē. Jūs varat tur arī izvēlēties kursoru virzīt uz augšu vai uz leju. Uh, Un tad, kad būsiet atraduši savu, sev vēlamā kandidāta vārdu, tad nospiediet pretī viņa vārdam plus taustiņu. Un vairākas reizes tika uzdots jautājums, ko darīt, ja vēlties atturēties, tad vienkārši nospiediet atturēšanās taustiņu, tas ir vidējais taustiņš. Jūs redzēsiet, eh, iedegsies zilā gaismiņa, bet jūs būsiet piedalīsies balsošanā atturoties. Tas ir iespējams. Un ir iespējams, protams, arī nepiedalīties balsošanā. Tas ir jūsu ziņā. Un liel, par lielu pārsteigumu jūs atkal varat balsot par Monseratu Kavaljē vai Jūliju Migēnes Džonsonu. Izvēl, nu vienkārši izmēģinot, vai tehnika darbojas. Tagad būs izmēģinājuma balsojums. Sākam balsot. Jūs tagad redzēsiet election test, tātad eh, pārbaude vai Kavaljē kundze vai Migēnes Džonsons kundze. Nu, pat kustiniet tagad uh, ar kursoru, izvēlieties attiecīgo vārdu un uh, atdodot balsi vienai no kandidātei, tā tad uh, jūs varat attiecīgi plus taustiņu nospiest. Sākam balsot. Šis ir izmēģinājums. Vai visi ir uh, nobalsojuši? Viss, kas vēlējās balsot. Jautāšu vēlreiz, vai visi nobalsoja? Esam beiguši balsot. Kavaljē kundze ir uzvarējusi šajās vēlēšanās 309 balsis. Viņa ir izrāvusies priekšgalā. Jūs arī vēlēties kandidēt? Lūdzu. Es nevēlējos kandidēt, bet es lūgtu, lai abi kandidāti ar sevi iepazīstinātu, jo otro kandidātu vispār nepazīstu. Luke in unserer Geschäftsordnung nicht vorge Reglamentā tas nav paredzēts, tātad vēlēšanas notiek bez debatēm. Jā, ja, ok. Ich habe Ihren Wunsch zur Kenntnis. Labi, bet ņem vērā eh, jūsu izteikumus, bet tagad balsosim neskatoties ne uz ko. Lūdzu, parādīt vārdus. Spriedze pieaug. Kastaldo kungs, Jātenmakī kundze, sākam balsot. Ich frage, ob alle Abgeordneten ab Vai visi eh, deputāti ir nobalsojuši? Atkārtošu jautājumu, vai visi nobalsoja? Jā. Ja. Es nezinu, man neizdevās nobalsot, saka runātāji no zāles. Kaut kas tur īsti nenostrādāja. Vai ierīce nedarbojas? Dann warten wir. Pagaidīsim. Frau. Ja. Frau Kollegin, vielleicht. Kolēģis kundze, varbūt ejiet uz 251. vietu, izņemiet no aparāta savu kartītu un ejiet uz 251. vietu, tur nobalsojiet. Tas gan ir zaļo grupas uh, sēdeklis, bet, nu, ETP grupā arī dažas brīvas vietas, nu, izvēlēties, kur doties. So, Herr Bovē, Frau Hautala muss selbst drücken. Bovē, kungs, Hautals kundzei ļaujiet pašai nospiest podziņu. Es sehe, Sie sind ein Technologieexperte. Oh, jā, jā, jūs esat tehnoloģiju speciālists. Kung, dāmas un kungi, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Es haben für Frau Jettimeki gestimmt. 301 kolēģis nobalsoja par Jāten Mākī kundzi un 285 kolēģi par Kastaldo kungu. Jāten Mākī kundzi ievēlēt par priekšsēdētāju vietnieci. Nu, ich darf der Kollegin gribēju sirsnīgi sveikt, ja te Maki kundze, nu viņa vispār laikam manī neklausās tagad. Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl und äh... Sirsnīgi sveicu Jātenmaki kundzi un es ceru uz ļoti veiksmīgu sadarbību mūsu prezidijā. Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi saskaņā ar priekšsēdētāju konferences priekšlikumu par 2016. gada sēžu kalendāru nav, eh, nav iesniegt nekāda grozījuma, līdz ar to šis kalendārs ir pieņemts. Paldies! Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. C'è un attimo di pazienza. Paldies. Atvainojos par nelielo kavēšanos, pāriesim pie balsošanas. Pārbaudīsim, ka darbojas balsošanas sistēma un tad sāksim balsojums ar Stierkungu uh, ziņojumu. Allora, iniziamo le votazioni. Tā tad sāksim balsot. Tirzniecības at, attīstības un sadarbības līgums ar Dienvidu Āfrikas tie ir ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 623 balsis plus paldies un sveicam Štīrkungu. Tālāk Kariņa un Sargentīni ziņojums par finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušanu, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Nesam saņēmuši nekādus grozījumus vai priekšlikumus noraidīt pazoms pozīciju, tāpēc paziņoja, ka padomas pozīcija tiek apstiprināta. Kirkop un uh, Saimon ziņojums. Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija. Arī pār šo ziņojumu nēs saņēmis nekādus grozījumus vai priekšlikums noraidīt padomas pozīciju, un tāpēc ziņojums tiek apstiprināts. Tālāk Svifkas ziņojums par maksātnespējas procedūrām. Atkal nav nekādu grozījumu, nekādu priekšlikumu noraidīt, un tāpēc paziņoju padomas pozīciju, ka tā ir apstiprināta. Tagad pārējām pie šo ļoti svarīgo Vinklera ziņojumu par konfliktu skārtu teritoriju un augstu riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metāla importētāja pašsertifikāciju. komiteja grozījumu. Mums ir bloka balsojums. 1. līdz 56. Eh, ar rokām parādot, kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 473 balsis par. Septītais grozījums ar roku parādot, kurš par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums divās daļās ar roku paceļot balsot, kurš pār pirmo daļu. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Atkal paceļot roku, kurš par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 13. grozījums ar roku paceļot balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 17. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 28. grozījums. Ar roku paceļot balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 34. grozījums. Ir bijis skaidrs balsojums, vai tad tiešām jūs gribat pārbaudīt? Labi, ja vēlaties pārbaudīsim. Tātad par 28. grozījumu pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit ceturtais grozījums. Trīsdesmit ceturtais. Kurš par? Paceļot roku balsojam. Pret. Atturas. Noraidīts. 35. grozījums atkal balsojam paceļot roku. Kurš par? Vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudīsim. 34. grozījums. Sākam balsot elektroniski. 34. pārbaudam. Tika lūgts pārbaudīt balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 36. grozījums. Pacelt roku balsojumu. Kurš pār? Pret. Atturas. Pārbaudam. Elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. grozījums. Balsojam pacelt roku, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. Balsojam ar roku, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Neatvainojos, saka priekšsēdētājs, bija skaidrs balsojums. Vēlties pārbaudīt, labi, 38. sākam balsot elektroniski pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums ar roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 40. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 55. grozījums pats ļoti roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 70. un 111. identiski grozījumi. Paceļot loku balsojam, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Prasīts pārbaudīt. Labi. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. grozījums. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Grozījumi 73, 94, 114, 132, kas ir visi identiski, balsojam uh, personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 60. grozījums. Balsojam ar roku. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. Grozījumi 74, 95, 115, 133. Visi identiski. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. grozījums. Balsojam pats pret. Pieņemts. Prasījums pārbaudīt. Labi. Sākam balsot, pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. 22. Eh, atkrīt. Tālāk grozījums 75, 96, 116, 134, visi identiski, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīti. Grozījuma numur 76, 97, 117, 135, identiski visi, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījuma numurs 77, 98, 118, 136. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 155. grozījums. Paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais pāns. 25. grozījums. Tātad otrais pāns, 25. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt nākamie grozījumi. Pārējām pie otrā panta simtais eh, grozījums. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka visi nav skaidri pacēluši roku pārbaudam. Elektroniski sākam balsot par 100D grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāns 238D uh, grozījums, paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. grozījums. Atkrīt. Otrais pants. Grozījums 79, 120, 139. Identiski. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudam, labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījumi numur 80, 121, 140, kas ir identiski, paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Es teiktu kā vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Noraidīts. Grozījuma numur 81, 102, 122, 141. Arī tie ir identiski. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. noraidīt. Trešais pāns, grozījuma numur 82, 103, 123, 142. Identiski personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums teksts eh, paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījuma numur 83, 104, 124, 143, 3. pants. Arī šie ir identiski. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais pants. Grozījums numur 63. Paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais pants. 64. Eh, grozījums. Paceļot roku balsojumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījumi numur 84, 105, 125, 144, visi identiski, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. Ceturtais pants. Pirmais punkts, paceļot roku, balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numurs 106 atkrīt. Tālāk sastais pants, 32. grozījums, paceļot roku, balsojam, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Grozījumi 86 un 127. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 146. grozījums. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais pāns, grozījums numur 33D. Paceļot roku balsojumu, kurš par? Paceliet rokas kārtīgi, kas pret? Atturas, noraidīts. Sastais pāns, 147. grozījums, paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret? Atturas. Teiktu, ka apstiprināts pieņems, bet pārbaudīsim labāk. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais pāns. 147. Nē, priekšsēdētājs saka 6. pāns, 65. atvainojas, 65. grozījums, kurš pār, pats liet roku, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numurs 148. Pats ļoti roku balsēm, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Septītais pāns, 68. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Septītais pāns, grozījums 67, pats ļoti roku, kurš par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt, labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. pāns, 42. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Grozījuma numur 87, 108, 128, 149. Identiski visi. Kāds lūdza vārdu? Es domāju, ka jūs pieļāvat kļūdu pie 68. Mums vajadzētu nobalsot. Mums vajag pārbaudīt par 68. 68. bija noraidīts, saka priekšsēdētājs. Nē, zālē saka kāds, ka vajag pārbaudīt. No nu, jums vajadzēja to pateikt nedaudz agrāk. 7. Eh, pāns, 87, 108, 128, 149, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Grozījuma numurs 129, 150, joprojām 7. pants, eh, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Grozījums numurs 107, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Grozījums numur 88, paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 8. pants, 68. grozījums, pats ļoti roku balsam, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numur 151, paceļot roku balsojumu, kurš par, pret, atturas, noraidīts Uh, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. pāns, grozījums numurs 152, pats ļoti roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas. Un pārbaudīsim atkal. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. pāns, grozījuma numur 89, 109, 130, identiski personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. pants, 54. grozījums, pacelt roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 153. grozījums, pacelt roku balsojumu, kurš par? Pret. Noraidīts. At, atturas atvainojos. Tā tad eh, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums. Paceļot roku balsēm, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Tālāk 59. Uh, grozījums, uh, otrais pielikums, kurš pār, paceļot roku balsojumu. Pret. Atturas Noraidīts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums numur 9. Grozījuma numur 71, 91, 112. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. pēc uh, 11. apsvēruma, kurš pār pacelt roku balsojumu? Pret. Atturas. Teikšu, kā apstiprināts. Pieņemts, jā. Astotais grozījums atkrīt. 14. apsvērums, grozījumi numur 72, 92 un 113. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Apsvērums Numur 14, 93. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. apsvērums, 20. grozījums divās daļās. Paceļot roku balsojam, kurš par pirmo daļu? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Pats ļoti roku balsēm. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 69. Pats ļoti roku balsēm. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Balsojām par komisijas priekšlikumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam par likumdošanas rezolūciju. Kāds ir lūdzis vārdu? Komisijas, eh, komitejas priekšstādātājs. Jā, fakultā. Uh. Šķiet, ir problēma ar mikrofonu, tehniska problēma. E, les autres, euh, si vous ne marche pas. Régie. Qu'est-ce qu'il y a? Šķiet, nedarbojas mikrofons zālē. Prego i servizi tehnici. Lūdzu tehnisko dienestu palīdzēt komitejas priekšsādātājiem.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 ņemot vērā balsojuma iznākumu, tas ir atšķirīgs no komitejas balsošanas. Saskaņā ar 61. reglamenta pāntu es piedāvātu uz īsu brīdi pārtraukt balsošanu, lai es kopīgi ar referentiem un koordinatoriem varu izsvērt šo balsojumu iznākumu. Piecas minūtes. Saskaņā ar 62, 61.2. 5 minuti? Sì, 5 minuti. Ah, ah, eh, questo è possibile? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesto... Atvainojies, kolēģi. Lūgums eh, tātad 5 minūtes uztaisīt pauzi, to prasa komitejas priekšlikums, ja nav iebildumu. Tad mēs varam atsākt balsošanu pēc 5 minūtēm. pēc eh, īsām konsultācijām, ja nav iebildumu. Vai ir kādi iebildumi? Acīm redzot, nav. Nu, no tādā gadījumā pārtraukums 5 minūtes. Ancora due minūti, eh? Vēl divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Fantastico. E, prego, onorevoli kolēģi. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs atkal ieņemt vietas. Atsākam sēdi. Prezidente Lange. Langes kungs, komisijas priek komitejas priekšnādātājs. Prezidente Lange. Invito i colleghi a riprendere. Langas kungs un kolēģi aicina jūs atkal ieņemt vietas. Presidente Moraes. Moraes kungs. <laughs> Invito. Aicinu kolēģus atkal ieņemt savas vietas. Un tā tad atsāksim. Bija šis lūgums no Langas kunga puses eh, pārtraukt sēdi. Jums vārds atkal Langas kungs. Jā, eh, jā, nun geht es. Liebe Kollegen, Kollegen, nach dem. Dārgie kolēģi, apspriežoties ar ēnu referentiem un referentiem, tagad ir uh, atšķirīgi viedokļi. Uh, ko tad darīt turpmākajā konsultāciju procedūrā, bet mums vajadzētu lēmt un saskaņā ar 61. panta otro punktu es piedāvātu uh, uzsākt trialogu un galējo balsojumu atcelt. Paldies! La proposta del Quirinale, sì. il voto finale. Allora, eh, la proposta... Labi. Tad balsosim par Langas kunga priekšlikumu. Tātad mēs atliekam. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Priekšlikums ir pieņemts ar 343 balsīm par. Mēs pārējām Pie nākošā balsojuma jautājums par kadmiņa izmantošanu apgaismas un displeja izgaismošanas sistēmās atbrīvojumu. Jautājums komisijas deleģētā direktīva. Piektais pants oriģināla tekstā, kas par balsojam ar roku pacelšanu pret atturus noraidīts. Apsvērums F oriģinālā tekstā balsojam ar roku pacelšanu, kas par pret atturas noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam! Ejam uz nākošo punktu. Lauksaimniecības izcelsmes etilspirta tirgus jautājums. Abram Alpolis kungs vēlas ko teikt. Es tiešām neesmu atbildīgs par šo jautājumu, no kom bet komisija gribētu atgādināt šo jautājumu, kāpēc tiek grozīta regula 376. Komisija pieņēma šo deleģēto regulu, ņemot vērā vienkāršošanas programmu komisijas deleģētā regula samazinās administratīvo slogu, nemainot mūsu robežu aizsardzību. Komisija joprojām varēs uzraudzīt etilspirta tirgu. 20. aprīļa sēdē šogad padome apstiprināja, ka tai nav iebildumu pret komisijas deleģēto regulu, un komisija pieņēma ziņojumu, ka tā turpinās uzkrāt informāciju, lai uzraudzītu etilspirta tirgu, iepa, īpaši runājot par nu, nodevām. Un tāpēc mēs aicinām parlamentu balsot, kas ļautu regulāts nopublicēt oficiālajā žurnālā un tās varētu sākties spēktā. Tā ir iespēja Eiropas parlamentam samazināt birokrātijas slogu, uzlabot biznesa vidi, vienkāršot likumdošanu un gan komisija, gan parlaments, gan padome ir apņēmusies uzlabot savu regulācijas režīmu, un šis solis būtu šajā virzienā. Paldies komisāram! Paldies par šo informāciju! Un tagad apsvērums A, grozījums 1, kas pār pret atturas noraidīts. Apsvērums B, otrais grozījums, kas par pret kas pret atturas noraidīts. Apsarams C, trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Un balsojam par rezolūciju kopumā, kas par, kas pret atturas noraidīts Šeit mums ir nepieciešams vairākums. Pārbaudīsim. Balsojam. Beidzam balsot. Vairākums 486 par. Apsveicam. Krūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Rezolūcijas priekšlikums. Vai kāds vēlas ko teikt? Vai tas ir par tādu kārtību? Paldies! Man šķita, ka šeit nedrīkstē izstādīt politiskos lozungus. Es tagad dažreiz redzu, ka otrā puse zālē ir daudz lozungu jeb polsteris. No šejienes nemaz viņus nevar salasīt, bet es domāju, ka tie ir politiski. Tāpēc es uzskatu, ka politiskus lozungus var rakstīt. Es šeit arī uzrakstīju vienu par UKIP. Batemkungs. No šādā veidā mēs vācam balsi, saka Batemkungs. Priekšsēdētājs saka, atklāti sakot, tas nebija par kārtības jautājumiem. Tas ir jautājums, par ko mēs varam diskutēt, tāpat kā par nacionālajiem karogiem. Par to mēs varam runāt, taču mums tagad ir jābalso. Tātad balsojam par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Pirmais pants, kas pār, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais pants, otrais grozījums, balsojam par pret atturas noraidīts. Piektais pants, balsojam elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. Sestais pāns. Balsojam. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums divās daļās. Balsojam ar rokām, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, kas par, pret, grūti pateikt, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums F orģināla tekstā. Balsojam par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņem. Balsojam par rezolūciju kopumā. Elektroniskais balsojums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. No septiņām grupām. Pirmais grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Balsojam. Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums, balsojam paceļot rokas, par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, par, pret, atturas pieņemts. Paldies un apsveicam. Un tagad pārējām pie bakteriskajā fastidioza izraisītās olīvkokas slimības uzliesmojuma, ko izvirzījuši divas politiskās grupas. Balsojam! Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsojam par rezolūciju no četrām politiskajām grupām. Pirmais pants balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Balsojam elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais pants orģināla tekstā trijās daļās. Balsojam paceļot rokas par pret. Pieņemts. Otrā daļa. Balsojam par pret atturas noraidīts. Un trešā daļa balsojam par, pret, atturas noraidīts. Devītais grozījums - elektroniskais balsojums, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, elektroniskais balsojums, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums, elektroniskais balsojums, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Zem balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Balsojam paciet rokas par pret atturas noraidīts pārbaudīt. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Balsojam paciet rokas par, pret, atturas, noraidīts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 18. grozījums. Balsēm paciet rokas par, pret, atturas, noraidīts. 20. grozījums. Balsēm paciet rokas par, pret, atturas, pārbaudīsim. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Balsojam pacējot rokas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem. apsvērums 1, 3 un 12, groz, 3, 12 grozījums, sakam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, elektroniskais balsojums, balsojam. Beidzam balsot noraidīts. 13. grozījums balsojam pacēt rokas par pret atturs noraidīts. 5. 14. grozījums, kas ir identiski, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Elektroniskais balsojums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.